cenšoties visu padarīt vienkāršāku. Tas nozīmē, ka mēs arī cenšamies eh, nodrošināt pie finansējumam programmām. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un līdz ar to mēs esam pabeiguši šīs debates. un ar diezgan būtisku kavēšanos mēs ķersimies pie nākošā mūsu darba kārtības jautājuma. Un tas ir ECO stiprināšana, Eiropas Savienības loma un pirmais runātājs, kas pārstāvēs augsto uh, pārstāvi un komisijas priekšsēdētāja vietniece ir Častela kungs. Monsieur le Président, Madame la Komisāre. Eh, Priekšsēdētāja kungs, eh, komisāri, eh, dāmas un kungi, ir prieks jūs šodien uzrunāt pārstāvot Lēdija Aštona augsto pārstāvi. Kā jūs zinat, tad 56 ECO dalībvalsts satik, sanāks, eh, sanāksmē Astanā. Un eh, līgums, kas tika parakstīts 75. gadā, ir eh, saistāms ar Parīzes līgumu, un tas, ka mūs uzņēms Kazahstāna, rāda, cik svarīgs ir šis notikums, jo ECO skatās uz tiem, kuri pašlaik šaubās par organizācijas vērtību, ka tie viedokļi mainīs. Tagad liekas, ka tagad mēs tērējam laiku ar slēptajiem un uh, neatrisinātajiem konfliktiem, līdz ar to uh, mūsu uzticamība uh, nav brīžiem tik liela kā vajadzētu, bet me, prezidents Medveģevs ir griezies pie Eiropas ar aicinājumu pārskatīt drošības arhitektūru un veidot jaunu līgumu Tas arī e, organizācijā ir mm, e, veicinājis jaunu dialogu par būtiskiem jautājumiem. Un notiek daudz dažādu fórumu par drošības jautājumiem, bet e, ETSO drošība ir vienmēr bijis pats galvenais process, un to arī ir atbalstījusi Eiropas Savienība. Uh, Eh, konferences mm, pēdējais posms, kurš notiks eh, Astānā, ir saistāms arī ar galotņu tikšanos, un gala dokuments tiks iesniegts valstu vadītājiem Tas tiks sadalīts trijās daļās. Pirmkārt, tiks uzskaitīti principu standarti un uh, svarīgie uzdevumi, otrkārt, uh, grūtie uzdevumi prioritātes un visbeidzot uh, darba plāns, kas ir ļoti būtisks dokuments Eiropas Savienot. Eiropas Savienībai. Un šis dokuments ir jāveido tā, lai to saprast visi mūsu uh, iedzīvotāji. Eiropas Savienība, tāpat kā citi dalībnieki, ir uh, piešķīrusi šai organizācijai um, drošības um, tādu garanta lomu kopā Transatlantisko savienību, lai nodrošinātu, ka cilvēki dzīvo mierā un atšķirības tiek uh, likvidētas un uh, standarta principi, kas ir er, EDSO mm, pamatprincipi, tiktu respektēti. Un tāpēc ir nepieciešams mandāts, lai varētu sagatavot darba plānu un ceļa karti. ECO ir eh, sadarbības un drošības partnerība, eh, kura ir virzīta uz trijām eh, galvenajām dimensijām, un to satur kopā darba plāns, un Eiropas Savienībā jānodrošina, lai darbības plāns atspoguļot arī Eiropas Savienības prioritātes atbilstoši tam, ko ārlietu ministri formulēja savā sanāksmē šogad jūnijā. Vīnas uh, dokuments ir saistīts ar uh, modernizācijas diskusijām, kuras pašlaik pašlaik notiek, un eh, daži panākumi eh, var tikt formulēti samitā, un tad, kad mēs eh, runāsim par konvencionāliem spēkiem, tad mums ir jānodrošina attiecīgās vienošanās, un dalību valstīm ir arī jāpiedalās ar savu devumu, lai šo procesu virzītu uz priekšu. Šīm trijām dimensijām jā top stiprinātām, un eh, jānodrošina agrīnā brīdināšana sistēma, lai novērstu konflikts un krīzes. Konkrēti Eiropas Sanības un partneri konkrētie priekšlikumi ir uz galda, lai varētu izveidot drošības sabiedrību, eh, lai tā varētu tik galā ar visiem konfliktiem Kalnu Karabahā, Piedņestrā, Grūzijā, kuri var atkal uzliesmos jebkuru brīdi, kā jau eh, notikumi to ir parādījuši. Ja nav progresa, tad uzticamība samazinās un šī galo galotņu tikšanās parādīs ku, mūsu kopīgo vēlēšanu atrisināt šos konfliktus un ka mums ir kopīgas arī pūles pielikt šajā ceļā. Un tas atspoguļojas darba plānā, kurš ir orientēts uz nākotni un apvieno kopā Um, pūles pārvarēt arī starptautiskos mm, draudus uh, un to risināt dažādos fórumos. Mēs zinām šos uh, apdraudējumus, un Eiropas uh, Savienība arī vēlas, lai drošība tiktu panākta, pielietojot konkrētas rezolūcijas. Ir arī jāpieturas pie labas pārvaldības saistošajām prasībām, jādomā par draudiem energopiegādēm un arī jāpievērš uzmanība klimata izmaiņām. Um, likuma vāra, cilvēku brīvības ir tie pamat jautājumi, kas ir pamat pamatā drošai sabiedrībai nākotnē, bet mums šīs vērtības arī jāstiprina un jākonsolidē, nevis tikai par tām jārunā, lai tās būtu praksē iemiesotas uzlabojot to, kā mēs tās translējam realitātē un kā uzlabojām eh, šo institūciju, EDSO, akcentējot cilvēcisko dimensiju, palīdzēs mums eh, visiem dzīvot kopā kā pilsoņiem un valstīm. Savienība tic lielākajai plašsaziņas līdzekļu brīvībai un brīvām demokrātiskām vēlēšanām EDSO valstu uh, zonā. Uh, institūcijas loma un eh, tās eh, cilvēktiesību darba virzienam ir jātop stiprinātām. Un tas eh, viss ir saistīts arī ar to, cik būtiska ir preses brīvība. Paldies, ministrs kungs. Tālāk došu vārdu runātājiem, kas uzstāsies grupu vārdā. Un pirmais no tiem tautas partijas vārdā runās Andrēs Grības. Žiba kungs, jums divas minūtes lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji. Uzklausījām augsto pārstāvi, kad viņi runāja par drošības un ārpolitiku, sagatavojām arī rezolūcijas projektu, ko sagatavoja Raučaka kungs. mums pastāstot, ka Korfu procesam nepieciešams jauns atspērienu punkts. Nu, to teica augstā pārstāv pati. EDSO var kļūt par ļoti vērtīgu iestādi reģionālo konfliktu risināšanā, nu, piemēram, konfliktos starp etniskām minoritātēm un demokratizācijas procesu gadījumos bet tāpat laikā arī jāsaglabā šis balans starp diviem pīlāriem - starp politisko pīlāru, cilvēcīgo pīlāru un ekonomisko un vidas pīlāru. Šī parastā izpratne par drošību, ko nes līdz tāda spēcīga militāra roka un vara, eh, ir, protams, ārkārtīgi svarīga. Tāpat laikā svarīgi atcerēties arī par pārtiks eh, drošību, par ekonomikas drošību, un EDSO vajadzētu tieši šajā jomā darīt vairāk. Arī vēlēšana novērošana ir viens no instrumentiem, ar ko demokrātijas un cilvēktiesība instruments ECO ietveros ir izdarījis ļoti vērtīgu demokratizācijas darbu. Tā ir darbība, ko vērts atbalstīt. Un tomēr Edso lieliskais darbs nebūtu ar to nebeidzas, jo Edso nav tikai un vienīgi vidutājs. EDSO kā organizācija ir tā, kam vajadzētu ļaut eh, valstī sevi parādīt tajā brīdī, kad tās ieņem prezidējošo lomu. Nu, piemēram, Kazahstānas loma, kas šo, pašreizējā Kirgistānas krīzes laikā eh, bija kā vidutāja, tāpat laikā viņi bija kā vidutāja starp Turkmenistānu un Uzbekistānu, un līdz ar to eh, tā bija ļoti vērtīga situācija decembra samita, samitā Almatā. Samit vajadzētu dot atbalstu arī tur tālākās hartas pieņemšanai attiecībā uz ECO. Gribu atbalstīt rezolūcijas projektu, ko sagatavojas Rovočeka kungs. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu Ročeka kungam vārdu, pašam vārdu. Jums trīs minūtes. Priekšsādātāja vietnieka. Paldies, priekšsādātāja. Dāmas un kungi. Šogad svinējām 35. gada dienu kopš Helsinku galējā akta. Helsinku process ir devis milzīgi ieguldījumu vēsturisko pārmaiņu ienešanā Eiropā. Eiropa bija šķelta To sašķēla otrais pasaules karš un augstais karš, un šobrīd Eiropa dzīvo mierā un sadarbībā. Lielākā daļa to iedzīvotāji tajās valstīs, kas bija aizskara, šobrīd bauda savas pilsoniskās tiesības un demokrātiju, un tomēr ne visi Helsinku procesa mērķi tika pilnībā sasniegti, un prasības izpildīts virknē reģionu joprojām pastāv etniski konflikti starp kaimiņiem Ļoti daudzās valstīs ir problēmas, piemēram, ar demokrātisko brīvību izmantošanu, īstenošanu, piemērošanu, un visās jaunajās dalību valstīs ir arī problēmas šai ziņā. Nu, piemēram, arī attiecībā uz fizisko drošību, kā terorisms, organizētā noziedzība, cilvēku tirzniecība, narkotika tirzniecība enerģijas krīzes, interneta drošība, kiberdraudi, 35 gadi pēc Helsiņu procesa noslēgšanās un 11 gadi no Stambuls samita ir pagājuši, un eh, EDSO organizācija ir vajadzīga pārskatīšana, tā ir, tā ir vajadzīga reforma. Korfu process norāda uz to virzienu, kurā šai organizācijai būtu jāiet nākamā šī gaidāmā decembra samitā Astānā. Eh, rezolūcijas projektā, par ko balsosim rīt, Eiropas parlaments ierosina virkni rekomendāciju šim samitam. Mēs, piemēram, iesakām samitam apspriest un arī pieņemt eh, rīcības plānu par konfliktu profilaks, krīzes pārvaldību un rekonstrukciju pēc konflikta zonās. Tāpat arī kā izstrādāt eh, rīcības plānu, kas ļautu virzīties uz hartas pieņemšanu drošības sektorā EDSO ietvaros. EDSO kā esam dzirdējuši, ir unikāla un nešķeļam, neatdalāma Eiro-Atlantijas, Eiro-Āzijas drošības struktūra sastāvdaļa. Tajā ir ļoti daudz locekļu, tajā apvienošās ļoti daudz valsts, sākot no Vankūveras līdz pat Vladivostokai. Un e, Edsa unikalitāte ir arī tajā, ka šeit ir milzīgi dzīvīgas saiknes gan juridiskā, gan cilvēku līmenī Eiropā ar tās kopējo drošības un ārpolitiku, ko stiprinājis arī Lisabonas nolīgums. Mums vajadzētu gūt, eh, dot atbalstu, palīdzēt šai, šīs sadarbības tālākai veidošanai, jo mums taču visiem ir kopēji mērķi, vai ne tā? Paldies, paldies, saka priekšādātājs. Un tālāk Sociālas un demokrāta grupas vārdā došu vārdu. Atvainojos, ne sociāla un demokrātu grupas pārstāvs nu pat runāja, un tagad runās Alde grupas pārstāve uz divām minūtēm došu vārdu Jatermēkī kundzei. Paldies, godātais priekšsēdētāji kungs! ECO jau vēsturiski ir spēlējusi ārkārtīgi nozīmīgu lomu, un vēl jau vairāk šobrīd ECO ir ārkārtīgi nozīmīga loma, un šī ir ļoti būtiska drošības organizācija. ECO patiesībā šodien ir tā organizācija, kura krīzes situācijās palīdz, kad citi jau ir aizgājuši vai vēl nav atnākuši. Līdz ar to ECO ir ārkārtīgi svarīga organizācija, piemēram, Centrālajā Āzijā, vai tas būtu policijas sadarbības apmācības darbā, vai tā būtu cīņa pret narkotikām, vai tā būtu robeža apsardzība. Īpaši ECO humanitārās palīdzības un humanitārās eh, krīzes apstākļu risināšanas uzsvaru vajadzētu šeit pieminēt. Un eh, ECO vienmēr ir iestājusies pret cilvēku tirzniecību, kad eh, pašu izcelsmes valstu spējas ir izsmeltas. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uzsvērt tieši policijas sadarbību un policijas operācijas un eh, tā saucamās pusmilitāro grupējumu atbruņošana. Jebkurā gadījumā ECO ir atbalsts citām politikām. Vēl bez tam ECO vienmēr ir atbalstījusi arī attīstības politiku un runājusi par uh, drošības un vidas problēmām. Eiropas Savienībai ir jāmācās no tā, kas ir izdarīts pagātnē, un tomēr es domāju, ka mēs varētu mācīt arī citus, jo ECO parasti ierodās krīžu vietā daudz agrāk nekā cita, līdz ar to ECO pieredze ir liela, un arī ekspertu pieredze ir liela, bet vai mēs to nododam citiem? ECO ir un būs tik stipra, kāda to vēlas redzēt dalību valstis. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības kopīgais darbs un tā atpazīšana pasaulē ir svarīga un arī mūsu acīs svarīga. Paldies! Lielas paldies, priekšsēdētājs! Tālāk būtu koferkungs no zaļo grupas. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Častāl kungs! teica, ka EDSO jau pašos pamatos šobrīd meklē jaunu atspērienu punktu, un parlaments arī grod, grib dot savu ieguldījumu, lai EDSO šādu atspērienu punktu tiešām arī rastu. Rezolūcijas projekts, ko esam sagatavojuši, mūsu vicepriekšsādātāja eh, pār paspēnē. Pa, uzskaita uz saņēmus plašu atbalstu no lielākās parlamenta deputātu daļas, un šeit mēs eh, veidojam tādu progresīvu nostāju attiecībā uz ECO. ECO saņem ierosinājumus no visādām, no dažādām pārtījām. Arī pat ASV viceprezidents ir nācis klajā ar dažādu veidu rekomendācijām, lai ECO palīdzētu spēlēt pozitīvu lomu. Bet kas vajadzīgs šobrīd? Šobrīd vajadzīgs skaidrākas definīcijas attiecībā uz mērķiem, kas iestrādāti Korfu procesā. Domāju, tas ir ļoti svarīgi arī nākamajam samitam. Visas šīs trīs dimensijas, kurās ECO darbojas, ir jāstiprina. Un te es domāju konkrēti tieši par uh, demokrātijas un cilvēku cilvēktiesību biroju, kas darbojas tā paspārnē. Bet mēs gribam iet jaunas takas, jaunus ceļus, un tieši tas ir ārkārtīgi vērtīgi šai mūsu sagatavotā rezolūcijas projektā. Nu, piemēram, mēs uzdodam jautājumu, vai virzīties uz priekšu, vai virzoties uz priekšu Eiropas Savienība uh, savas kopējās drošības un ārpolitikas ietvaros, eh, drošības un aizsardzības politikas ietvaros, varētu, piemēram, uzņemties kaut kāda veida sadarbību ar misijām, ko nosūta ECO. Nu, piemēram, Kirgistānā šāda veida iespēja sadarbībā būtu bijis ļoti vērtīga. Mēs būtu varējuši sadarboties ar Krievijas partneriem un tiešām nākt klajā ar reāliem risinājumiem. Turklāt, tieši tā kā Ročeks arī teica, uh, esam nākuši klajā ar ierosinājumu, ka Korfu mērķis, viens no Korfu mērķiem, mērķiem varētu būt kopējā uh, drošības harta EDSO ietvaros. Es domāju, ka tā ir tā pareizā atbilde, pareizā reakcija uz to, ko dzirdējām no Krievijas puses kas uzskata, ka transatlantiskajā telpā ir vajadzīga jauna pieeja. Es domāju, ka EDSO pilnīgi noteikti būs izšķirīga nozīme, lai Eiroatlantiskās drošības struktūras varētu vilzīties uz priekšu un attīstīties. Un es ceru, ka mēs varēsim spēlēt savu lomu, lai nodrošinātu panākums. Tālāk Tanakungs, EKR grupas vārdā, vienu minūtu lūdzu. Priekšādātāji komisāra kungs. ECO ir ļoti svarīga loma virzot eh, mieru un stabilitāti mūsu kontinentā. Tas, ka Amerika, Kanāda, Krievija un daudz citas centrāla Azijas valstis arī ir pilnvērtīgas locekļi šajā organizācijā, dod šai eh, organizācijai ticamību. Un tā jau tika minēts no Vankūveras līdz pat Vladivostikai valstis darbojas šajā organizācijā. Uh, Eh, šī organizācija šobrīd eh, pārņem arī Eiropas padomas eh, lomu. Tā, viņas formā tā tiek runāts tagad par demokrātiju. Tie ir vesels spāns, kas nodarbojas ar vēlēšanu novērošanu, tiek runāts par cilvēktiesībām un tiesiskumu. Arī Eiropā tiek nosūtīts misijas uz tādām valstīm kā Gruzija un Moldova, kas dod ļoti būtiski ieguldījumus sabiedrības stabilizācijā, ko, protams, traumatizējuši nesenie iesaldētie konflikti. Kazahstāns pašreizā prezidentūra EDSO ietvaros ir palīdzējusi veicināt, organizāc veicināt organizācijas redzamību Centrālā Azija valstu starpā, tīpaši runājot par drošības jautājumiem un cīņu pret starptautisko terorismu. Pilnīgi noteikti ir ļoti daudz iespējas, kā attīstīt Eiropas Savienības attiecības ar EDSO. Un tomēr. Uh, veidojot šo partnerību. Es ceru, ka augstā pārstāvam pilnīgi noteikti apsvērs arī to, ka nedrīkstam pārklāties un dublēt savus eh, centienus un tādā veidā tērēt lieki nodokļu maksātāju nav. Un tāpēc ir nepieciešama spēcīga koordinācija starp Eiropas Savienību un EDSO, kā arī ANO un eh, viņu veidotā partnerību mieram. Un visbeidzot, es gribētu ierosināt, ka abām šīm organizācijām Eiropas padomēji un EDSO varētu apsvērt kaut kādu veidu amalgamāciju. Es domāju, ka tas varētu no, no, novest pie līdzekļu ietaupījumu. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs, gribētu visiem atgādināt, ka ir jāievēro uzstāšanās laiks. Tulki būs šeit tikai līdz pusnaktī, un es atklāt sakot, nevēlos arī pat šeit sēdēt ilgāk par 12. Tālāk Šulc Kings, kungs, eh, viena minūte. Mana grupa ļoti augsta vērtē to faktu, ka pēc šiem daudziem gadiem Eiropas parlaments beidzot uh, ir ķēries, vērsim pie ragiem un runā par EDSO jautājumu, runā par Eiropas Savienības attiecībām ar EDSO, runā par Helsinku procesu uzdevumiem un visiem tiem mehānismiem, kas darbojušies šajā ziņā vispirms. Es domāju, tas ir pareizi. Ziņojums, ko sagatavojas mūsu vicepriekšādātājs, skaidri un gaiši pasaka, Eiropas Savienība un EDSO nav konkurenti, bet partneri visās šajās darbībās. Un tādējādi Abām šīm organizācijām ir pilnīgi neatkarīga pieredze un zināšanas un prasmes, ko tās var likt lietā kopīgiem spēkiem, eh, nodrošinot mieru pasaulē. Runājot par Astanas samitu, gribētu teikt, ka šai samitā jā, jāvīsteno debatas par drošības politiku kontinentam kopumā, kontinentam, kas iet pāri Eiropas Savienības robežām un ko šobrīd jāsaka, gar tā robežām iezīmē nestabilitāte. Korfu process šādas struktūras struktūrētu pieredzi, pieeju paredz, un tāpēc dalību valstīm vajadzētu pārliecināties, ka samits norisinās tā, ka process virzās uz priekšu, lai notiek atbruņošanās. Kaut galā ECA un Eiropas Savienība viena otrai ir vajadzīgas. Te runāja gan par energo pienā, gan par cīņu pret klimatu pārmaiņām. Es domāju, ka šeit struktūra sadar struktūrāta sadarbība ir ļoti svarīga. Nākamā runātāja ir Nadelčās kundze. Lūdzu. Priekšādātāja Častelkungs savā uzrunā gribētu uzsvērt, cik ļoti centrāla Roma spēlē vēlēšana novērošanas misijas tajā brīdī, kad vēlamies stiprināt gan attiecības ar EDSO, gan arī, kad vēlamies stiprināt savu kopējo drocību politiskā jomā. Politiskās tiesības, cilvēktiesības ir pamatvērtības eh, Eiropas Savienībā, un tās spēja garantēt uh, šo kopējo vēlēšanu procesu un stiprināt Eiropas Savienības ārlietu procesu. EDSA un Eiropas Savienība nosūtot abas divas eh, novērošanas misijas, būt, tam būtu jānodrošina sadarbība šai jomā, un tāpēc uzskatu, ka Eiropas ārējā dienesta izvēle prasa, lai tiktu pārstrādātas sadarbības procedūras, kas paredz ciešu sadarbību starp uh, EDSO demokrātijas un cilvēktiesību biroju un uh, misiju novērošanas biroji. SEAF. Tas nozīmē, ka darbība nepārklāsies, un tas nozīmē, ka ārējā rīcība EDSO telpā būs spēcīgāka. Šai sadarbībai jānorisinās gan pirms, gan pēc uh, misiju nosūtīšanas laika, gan arī to laikā, jo, lai misijas būtu kvalitatīvas, tām ir jābūt labi sagatavotām, tām jānorisinās labi, un turklāt arī pēc tam sekojošām darbiem jābūt adekvātām. Eh, Eiropas eh, parlaments ir eh, demokrātiski ievēlēts Eiropā, un tāpēc tiem būtu jāspēj sekot tam, ka vēlēšanas norisinās demokrātiski arī ārpus Eiropas Savienības. Tas ir ļoti svarīgi, un tāpēc visu par, par katru cenu mums šāda veida misijas ir jāuztur. Turklāt uzskat arī, ka drošības, Eiropas drošības harta varētu būt ļoti svarīga ekonomikas un vidas dimensijā. Uh, stabilitāte lielā mērā no tās ir atkarīga, tāpēc mums vajadzētu veicināt EDSO ekspertīzi šajā jomā un mums vajadz izmantot uh, ekonomikas un vides datus uh, regulējumā, lai nodrošinātu, ka uh, mūsu kopējie mērķi tiek sasniegti. Turklāt domāju, ka novērošana misijas ir jāstiprina, jāstiprina šī sadarbības starp ES un EDSO. Un Tas nu, palīdzēs gan uz vietas, gan arī palīdzēs stiprināt mūsu ārlieku politiku. Un tā visa rezultātā mēs daudz labāk varēsim sasniegt Lisabons no līguma mērķus. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais tabaid, Tabaidīkungs uz divām minūtēm. Kur gratulálok a kezdeményezéséhez. Paldies! Paldies par šo izteikto iniciatīvu. Jo, protams, ka mums visiem ir zināms tas, ka Eiropas Savienība tiešām kā organizācija spēlē vislielāko loma šajā organizācijā. Bet vai tā būtu Eiropas padome vai tā būtu EDSO, protams, visiem ir skaidrs, ka sadarbojoties ar Eiropas Savienību un izmantojot Eiropas Savienības pieredzi EDSO humanitārajās misijās, tad mēs tiešām varam stiprināt Eiropas humanitārās palīdzības seju Es jau iepriekš esmu teicis un vienmēr esmu uzsvērs, ka konfliktos gan ir bijis, gan, ir bij, gan arī būs. Kaut arī ECO piedalās ar nelielu skaitu uz vietas esošo palīdzētāju, mēs esam palīdzējuši, ECO ir palīdzējusi ļoti daudz konfliktu risināšanā un arī novērsus daudzus konfliktus. Eiropas Savienībai šobrīd nav minoritāšu aizsardzības stratēģija. Šobrīd minoritāšu aizsardzības ideja ir iestrādāta Lisabonas stratēģijā, bet uh, eh, 90% no visiem pasaules konfliktiem arī Eiropā pie tam ir nacionāla rakstura. Piemēram, runājot par Rumāniju, runājot par Romiem, ir ārkārtīgi daudz Eiropas Savienības programmu, kas ir vērsts tieši uz Romu integrāciju. Un šeit es vēlētos vērst komisijas uzmanību uz to, ka, Eiro, ka izveidojot tā saucamo ietvaru programmu, pilotu programmu, ir jāņem vērā arī ECO pieredze. 92. gadā EDSO Kopenhāgenā nāca klajā ar deklarāciju, kurā runa gāja par minoritāšu pamatiesībām. Un tad vēl jautājums par plašsaziņas līdzekļiem. Uh, Klausoties ECO pārstāvis, tad šo pārstāvi teiktajā ir daudz asāka retorika izmantota, piemēram, pārkāpjot cilvēktiesības un kritizējot citus pārkāpumus nekā komisijas tekstos. Tāpēc es uzskatu, ka ir ārkārtīgi lielā mērā jāstiprina institucionālā sadarbība starp Eiropas Savienību un ECO, jo tas nākt par labu pilnīgi visiem, arī mums. Nākamā runātāja Hautals kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos atbalstīt Bitikofer kungu teikto par to, ka mums ir jāmēģina stiprināt ECO trīs dimensijas. Un šeit vēlētos uzsvērt to, ka mums ir vienmēr jārunā un jāuzsver cilvēcīgā dimensija. Priekšsēdētāji kungs, man ir prieks, ka šajā ziņojumā ir teikt atsauc arī uz to, ka Kazahstānas oficiālam, um, ka Kazahstānai mums ir jāpieprasa respektēt cilvēktiesības, un to mums vajadzētu uzsvērt arī Astanas galotņu tikšanās reizē. Visiem ir zināms, ka situācija Kazahstānā ir eh, samērā šausminoša, šausminoša ir situācija cietumos un notiek dramatiski cilvēktiesību pārkāpumi. Es vēlētos izteikt arī piezīmi par to, ka Eiropas parlamentam ir vairāk jāuzsver šī cilvēcīgā dimensija. Tas jau ir būtisks sasniegums, ka pilsoniskā sabiedrība pilnībā iesaistās šajā procesā, un, protams, ka pilsoniskā sabiedrība organizēs savu veidu samitu paralēli Astanai. Paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs turpina, un tagad es dodu vārdu Migaļska kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es eh, runāšu poļu valodā un eh, ļoti augstu vērtētu arī to, ja jūs runātu poliski, priekšsēdētāj kungs. Bet tagad runa. Mums Eiropas Savienībā vajadzētu veicināt izpratni par ECO un tās lomu, vēl vairāk tāpēc, ka mūsu interesi lielā mērā sasaucās ar ECO interesēm, piemēram, Piedņestrā, Gruzijā, un eh, šeit būtu vairs pieminēt arī tā saucamo sešu punktu Sarkozī planu Gruzijai. Hautals kundze ir taisnība, tas pats attiecās arī uz cilvēktiesībām. Taču galvenokārt un pirmkārt Eiropas Savienības sadarbībai ar ECO nevajadzētu mūs padarīt atkarīgiem no ECO. Mūsu darbība ECO ir, mēs esam tikai kā viens loceklis ECO, un ECO nav uz Eiropas Savienību, nedz arī otrādi sadarbība ar Eiropas Savienību. Mums ir jāiestājas par savu neatkarību. Priekšsēdētājs, paldies! Nākamais runātājs ir Sogor Šabat kungs. Divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Kopš ECO izveidas brīža tās galvenais uzdevums ir bijis konfliktu profilakse un novēršana. Institūcija tika izveidota arī citu starpā tāpēc, lai aizsargātu minoritāšu tiesības, jo tādajādi ECO vienmēr ir mēģinājis izvairīties no spriedzes starp etniskajām minoritātēm. ECO patiesībā bija pirmā organizācija, kur sāka runāt par agrīnās brīdināšanas sistēmu. Tā ir organizācija, kur mēģina nolīdzināt dzirkstels, un tomēr Eiropas Savienībai šeit ir būtiska loma spēlējama. Piemēram, Slovākijas valodas likums, jo šajā likumā tā kritizēšanā un arī atbalstā piedalījās arī ECO pārstāvi. Un tomēr šis likums joprojām ir diskriminējošs un tā, kā tāds tiek vērtēts arī starptautiskā arēnā. Šobrīd ir skaidrs, ka un to ir teikusi arī komisija, Eiropas komisija, ka ir jāmēģina rast risinājums un iedomāsimies situāciju, kurā ļoti svarīgas institūcijas tādas kā ECO, ja šādai institūcijai būtu iespēja strādāt efektīvāk arī sadarbībā ar citām organizācijām. Es redzu, ka Higgins kungs vēlas atsaukties uz reglamentu lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji! ECO nozīmē to, ka tiek virzīts uz priekšu brīvības un cilvēku tiesacības. Časjel kungs, vai es varu jums uh, uzdot jautājumu, ja ECO, tiek pies, eh, ja ECO piešķir Kazahstānai priekšsēdētāja valsts um, tiesības un tikšanos Astanā decembrī, vai jūs arī zināt, ka politiskās tiesības Kazahstānā ir ciniski apspiestas un plašsaziņas līdzekļu tiesības ir ierobežotas un pamatiesības arī nav uh, labi eh, realizētas es eh, no Kazahstāna delegācijas septembrī eh, saņēmu informāciju par visbrutālāko attieksmi cietumos, un tas arī eh, tā tad it kā pāver sarkan paklāja klāt cel, celiņu Nazarbājev kungam. Kāpēc Šastel kungs naftas un gāzes līguma E, virz uz priekšu šādas augstas līmeņa sanāksmes. Ja mēs e, sakām, ka mēs esam cīnītāji par e, dažādām brīvībām un arī Kazahstānā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Un tagad es dodu vārdu Častela kungam. Tātad daži jautājumi tika uzdoti. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu uh, izteikt atzinību visiem par kvalitatīvām debatēm. Un es, protams, jūsu ieteikumus uh, nodošu Ledijai Aštonai par uh, resursu labāku, racionālāku izmantošanu un arī to, kas saistīts ar sadarbības jautājumiem. Es neatgriezīšos pie tā, ko jau teicu šīs debat, šo debašu sākumā, bet runājot par Kazahstānu un cilvēktiesību situāciju šajā valstī, jums ir taisnība, kad jūs akcentējāt eh, šo jautājumu, un šis jautājums ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībai. Un mēs visās savās tikšanās reizēs ar Kazahstānas līderiem akcentējam šos jautājumus par politiskajām un pilsoniskajām brīvībām, par demokratizācijas procesiem gadiem par to tiek runāts. Un par to arī runāja Nazarbājeva pēdējā apmeklējuma laikā, kad viņš ieradās šeit, bet noslēgumā par uh, galotņu tikšanos uh, Kazahstānā man jāsaka, ka tas mums dos iespēju, līderiem dos iespēju atbrīvoties no pagātnes mantoja, mantojuma un iet šajā drošības uh, areālā, sākot jau no Vladivostokas, uh, risinot uh, tos politikas un drošības jautājumus, kas jautājums, kas ir tipiski 21. gadsimtam. Protams, nedrīkstam aizmirst prioritātes, mums ir nepieciešams tieši nepārprotams parlamenta atbalsts. Un tad, kad mēs runājam par personu, uh, cieņu un transnacionāliem uzdevumiem un ilgspējīgu uh, vidi, tad mums ir jāpāršķir lapas puse, lai mēs atkal varētu arī astānā risināt šos jautājumus, kas saistīti ar mūsu visu atbildību. Paldies! Kolēģi, debates ir slēgtas, un tagad rīt mēs balsosim par šo rezolūciju. Un tas nozīmē, ka mēs varam pāriet pie nākošais.